Dear uh, colleagues. Cienējamie kolēģi, sveicu jūs mūsu kopīgajā diskusijā. Uh, Roberto Galtieri piedalīsies otrajā sēdes daļā. Šodien mēs uh, sveicam veselus trīs komisārus, sveicam vicepriekšsēdētāju Dombrovski un komisārus Taisonu un Moskaviči lai runātu par ekonomikas dialogu un gada izaugsmas pētījumu, kā arī brīdinājumu mehānismu. Cienījamie kolēģi! Eh, šī te sēde eh, notiek saistībā ar sešpakas eh, regulējumu un izaugsmes pētējums ir pirmais solis gada ciklā. Tas ir īpaši paredzēts sešpakā, ka mums ir šādi te dialogi kopā ar komisāriem un kompetentajām komitejām. Un tas nozīmē, ka gan referentiem, gan jums visiem ir iespēja piedalīties diskusijā par gada izaugsmi, kā arī kopīgo nodarbinātības ziņojumu un uh, iegūt uh, iespējas par komisijas darbu. Nu, Kā pirmajam došu vārdu mūsu komisāriem, kuri runās viens pēc otra 20 minūtes, un tad mums divi e, jautājumu loki pirmajā daļā un otrajā daļā. E, pirmajā Volfskokas kundze vadīs, un tad būs atkal trīs e, kārtas atbildēm. Vispirms e, vārds mūsu komisāriem sāksim ar Dombrovska kungu. priekšsēdētāja kungs, cienamie deputāti, esmu gandarīts par iespēju iepazīstināt jūs ar rudens pagotni saistībā ar 2017. gada Eiropas eh, semestri. Eh, šeit mēs eh, runājam atkal atkal par eh, nelielu ekonomikas atveseļošanos. Eh, BIP tagad ir augstāks nekā pirms krīzes, un izaugsmi mēs redzam. Eh, izaugsme ir saistīta ar darba vietām, bezdarbs samazinās un privātais patēriņš palielinās. Tāpat arī sāk pieaugt investīcijas. Tāpat Eh, budžeta deficīti lēnām samazinās. Ir zināmas pozitīvas iezīmes un tomēr ir arī fakti, kas tos apdraud. Polikālā, ne, politikas nedrošība, lēna globālā izaugsme un uh, slikta situācija starptautiskajā tirzniecības tirbu, tirgū. Uh, kā to atspoguļo mūsu nodarbinātas ziņo, ziņojums? Bezdarba procents joprojām ir augsts, tīpaši jaunatnes vidū vidū. Izaugsme ir ārkārtīgi dažāda dalību valstu vidū, un uh, valsts un privātu parādu līmeņi ir augsti. Finanšu sektorā ir joprojām ieņēmums nenesošu ies, ienesumu pārsvars. Mūsu analīzes secinājums ir, ka mums ir jāstrādā jau e, tik daudz, lai panāktu investīciju pieaugumu, struktūrālās reformas un no atbildīgu fiskālo politiku. Lai to panāktu, mums ir arī jākoncentrējas uz sociālo godīgumu. Vispirms par investīciju pieaugumu. E, tas būtu saistīts gan ar pieprasījumu īstermiņā, gan arī potenciāli ilgtermiņā termiņā. Lai to paīstenotu, mums ir nepieciešams eh, pieņemt regulējumu, kas palīdz samazināt barjeras investīcijām, eh, kā arī stiprināt banku savienību un kapitāla tirgus eh, savienību un stiprināt banku sektoru. Tāpat jāturpina veiksmīgi īstenot Eiropas eh, stratēģiju investīciju plānu. Jāstiprina reformas eh, ražī, ražogama uzlabošanai gan Eiropas Savienības līmenī, eh, lai kopīgais tirga stratēģija paredzētu nodrošināt jaunas biznesa iespējas. Šeit, protams, arī ir svarīgas aktivitātes dalību valstīs vēl viens svarīgs moments - atbildīga fiskālā politika. E, šajā gadā ir svarīgs aspekts tas, ka mēs e, ejam uz pozitīvu fiskālo kursu Eirozonā. E, komisija plāno šo te darbu paveikt visā Eiropas centrālās bankas monetārajā politikā. Eh, dalībvalstu fiskālie centieni eh, stabilitātes un izaugstas pakta eh, kontekstā ir jāpapildina ar īstermiņa un ilgtermiņa pasākumiem 2017. gadā. Ir dalībvalstis, kurām ir jānovērš pārmēr lielas budžeta deficīts, ir valstis, kurām ir vidējā termiņā savi mērķi un parādi jāsamazina viena. Tajā pašā laikā ir dalība valstis, e, kurām vajadzētu būt aktīvākām, tīpaši e, aktīvākām e, pie <clears throat> veicinot investīcijas runājot par finansēm, ir jā, eh, uzmanīgi jāveido sazobe starp izdevumiem un ieņēmumiem. Runājot par ieteikumiem Eirozonai, eh, komisija eh, liek akcentu uz trīs jomām - reformēt ražīgumu, atbalstīt, atbalstīt pozitīvu fiskālo kursu, radīt jaunas darba vietas, sociālo godīgumu un arī stiprināt bankas sektoru struktūru eh, jaunu darba vietu radīšana, izaugsme un finansiālā stabilitāte ir īpaši svarīgi afekti. Globālajā kontekstā mums ir patiešām jāmobilizē visi aspekti, kas palīdz nodrošināt izaugsmu. Eh, kopējā nodarbinātības ziņojumu projekts paredz, eh, ka ir jāstrādā Eh, lai novērstu nevienlīdzības augsto līmeni, lai vērstos pret jaunatnes bezdarbu, ilgtermiņa bezdarbu un iesaistītu aktīvāk sievietes darba tirgū. Viņ, tāpat eh, ir jāņem vērā arī patvēruma meklētāju un citu migrantu aspekts. Visām dalībvalstīm vajadzētu stiprināt eh, reformu īstenošanu, eh, ņemot vērā atsevišķo dalībvalstu ieteikumus. Eh, un Eiropas Savienības līmenī vajadzētu izmantot Eiropas struktūru un investīciju fondu, Eiropas investīciju plānu un arī struktūru struktūrālo reformu atbalsta programmu. Reformu afekts Reformu iespējas e, parādīsies laika gaitā, bet mums ir jārīkojas e, enerģiski, lai e, pēc iespējas panāktu lielāku sabalansētību makroekonomikas jomā. Uh, dalību val, e, e, tika izpētīts, ka ir dalību valstis, kurām ir e, zināmi riski makroekonomikas nelīdzvarotībā. Tās tagad ir 13, pirms tam tā bija 19, tas nozīmē, ka panākt zināms progress. Cienījamie deputāti, nākamajā pavasarī komisija plāno intensificēt dialogu ar dalību valstu un sociālajiem partneriem lai veiksmīgi īstenotu reformas, lai sagatavotu nacionālās eh, programmas, eh, izaugsmes eh, pētījums uzaicina aktīvāk iesaistīt parlamentus un sociālos partnerus. Es domāju, ka aktīvi strādājot un iesaistot ar Eiropas parlamentu, mums izdosies sasniegt savus mērķus un mēs turpināsim ciešu sadarbību. Mums ir, es, esmu, es Ar prieku gaidu mūsu diskusiju. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Chairman. Dan geef ik graag het uh, woord aan... Uh... Paldies. Tagad došu vārdu Taisens kundzei, lūdzu. Uh, thank you, President, or dear Presidents. Uh... Um, Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, cienījamie deputāti, gribētu uzsvērt, ka uh, Tie plāni, kurus pieminēja vicepriekšsēdētājs Valdis, ir saistīti arī ar reformām, ko ievieš dalība valstis iepriekšējos gados, kas attiecas uz darba vietām un atvesaļošanos. Bet šī atvesaļošanās nav stabila. Un to neizjūto visi eiropieši. Vairāk nekā 4 miljoni jauno cilvēku, vairāk nekā 4 miljoni jauniešu nav nodarbināti. Pastāv uh, nabadzības risks un sociālās izslēgšanas risks. 25 miljoni bērni ir pakļauti šim riskam. 23,7% nabadzība ir uh, atgriezusies atpakaļ uz 2012. gada līmeni, bet tomēr tas ir saglabājis augstā līmenī. 23,3% no 2009. gada. Eiro zonā ir uh, saglabājis 2009. gads, un uh, šis vēsturiskais līmenis, uh, tas, protams, ietekmē arī izaugsmi, un tas atstāja ietekmi arī uz nodarbinātību un sociālo situāciju. Un um, šeit netiek ievērot atbilstības kritēriji. Izaugsmes pētījums um, šeit vērtē kādu labumu ir devusi tehnoloģiskā attīstība un atvesļošanās, kā vicepriekšsēdētājs teica, mums ir jādubūto mūsu centieni, lai uzlabotu investīciju līmeni un lai būtu arī atbildīga fiskālā politika, lai būtu sociālajie pasākumi, kas nodrošinātu lielāku iekļaušanu un izaugsmi. Mums ir jāinvestē zināšanās, mūža izglītībā, lai atbalstītu nodarbinātības palielināšanu un lai samazinātu plaisu algās un uh, lai uh, šeit pietuvinātu um, strādniekus ar augstām prasmēm un. Um, lai uzlabotu prasmes, ir jānovērš trūkumi, arot izglītībā ir jāmodernizē izglītības eh, apmācības, tas ir nepieciešams, lai uzlabotu darbinieku prasmes, eh, kas attiecas uz pamata prasmēm, kā piemēram rēķināšanas un lasīšanas prasmes, bet tāpat arī uzņēmē darbības un digitālās ekonomikas prasmes. Ikad izaugsmes eh, pārskatā ir runa par šiem jautājumiem, tāpat arī nodarbinātības ziņojumus, tas sniedz gada pārskatu. Uh, par uh, sociālo politiku Eiropā. Ziņojuma projekts uh, norāda uz to, ka dalībvalstis ir panākušas būtiskas reformas uh, gan darba tirgu, gan sociālās reformās pēdējos gados. Tāpat ir, ir uzlaboj, uzlabojumi arī valsts nodarbinātības sektorā. Un, uh, šeit ir arī jauniešu garantijas, kas sniedz atbalstu nodarbinātības garantijām, darba tirgus, kas novērš darba tirgus segmentāciju Un uh, šeit uh, ir uh, jāsamazina plājas starp augsta līmeņa prasmu ienākumiem un mazākumu, un arī pensiju sistēmu adekvātums jānodrošina. Ir panāks progress, bet ir nepieciešams arī rīkoties tālāk. Sociālā politika ir jāsaskata kā produktīvs sektors, un dalībvalstīm ir jāatbalsta līdzdalību darba, darba tirgu, jānovērš sociālā iztumtība, un jānodrošina arī piekļuve kvalitatīvām pakalpojumiem, kā piemēram sociālajiem nodrošinājumam ilgtermiņā. Ir jānodrošina arī piedarīšanās darba tirgu, tīpaši attiecībā uz sievietēm ir jāpanāk labs līdzsvars starp elastīgumu un atbilstošu drošību. Vairākas dalību valstis jau ir attīstījušas stratēģijas, lai nodrošinātu migrantu uzņemšanu savās sabiedrībās, izmantojušas arī iepriekšā pieredzi uzņēmē darbībā. Vairākas dalību valstis uh, eh, ir izveidojušas atbilstošas struktūras, lai uzņemtu daudz bēgļu savā vidū. Un uh, noslēgumā gribētu pieminēt arī to, ka ir arī nepieciešams uh, atbilstošs sociālais dialogs, lai labi darbotos uh, sociālā tirgus ekonomika. Ir nepieciešams panākt pareizu līdzsvaru, iegūdot ekonomiskā un sociālajā investīcijās un uh, reformas eh, uzrāda pozitīvus rezultātus, bet ir nepieciešams rīkoties arī tālāk, ja mēs vēlamies uzsvērt to, ka mums ir tiešām sociāla tirgus ekonomika. Ir nepieciešams ieviest reformas eh, tirgus un eh, ņemt, jāņem vērā arī Eirozonas rekomendācijas. Cienījamie kolēģi, cienījamie deputāti, mēs eh, esam jau šeit eh, saskatām konkrēts rezultātus pilsoņiem un visā, no visām iestādēm pusēm, eh, valdības, parlamentu, sociālie partneri, sociālā sabiedrība jāiesaista, protams, arī Eiropas parlaments, jūs ieguldījums ir izšķirošs šajā pusgada procesā. Tam ir augsta vērtība un es ar lieku gaidu diskusiju ar jums. Lies paldies! Uh, paldies, un tagad došu vārdu Moskavīci kungam. Lūdzu, profesor kungs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi deputāti, sākumā es jūs uh, kopīgi ar um, Dombrovska kungu iepazīstināšu ar uh, šo jauno ekonomisko dialogu un, kā jau valdis uh, paskaidroja, mums ir uh, jāsaka, ka joprojām ekonomiskā atveseļošanās ir gana vārīga un trausla un mēs domājam arī par to, ka uh, joprojām situācija neveicina veicina eksportus, situācija ir gana trausla un eh, jāsaka, ka bezdarba rādītāji arī ir ļoti augsti, kā Marijāna teica, 10%, un tas nozīmē, ka ražošanas kapacitāte netiek pilnībā izmantota darba tirgu, un tāpat trūkst arī kapitāli, ir nepieciešams investīcijas, bet joprojām tās nenorisinās pietiekamajos apmēros, jo trūkst konkrētu ekonomisku perspektīvu. Un, ja mēs runājam par uh, ražošanas kapacitātes. Uh, tādu mazu vārgu izmantošanu, tas, protams, ietekmē arī uh, konkurētspēju un izaugsmi. Ja mēs runājam par 2017. gada prognozēm, uh, komisija runā par tās saukto um, zelta trīsstūri, proti investīciju veicināšanu, struktūru reformu, turpmāku veikšanu un arī labu atbildīgu budžetāro politiku. Un, ja mēs runājam par trešo prioritāti, ir nepieciešama laba, prātīga budžeta politika, lai varētu pietiekami labi izmantot eh, dažādus politiskos instrumentus, uzlabojot situāciju Eirozonā. Un jāsaka, ka Eiropas centrālā banka arī jau veic ļoti lielu darbu, un tai nav bezgalīgas iespējas. Un mēs esam arī uh, sagatavojuši īpašus ieteikumus valstīm, iesakot uh, veicināt tādu mērenu budžeta politiku 17. un 18. gadā un Jāsaka, ka arī pasaulē situācija valstu budžetos norāda to, ka sadalījums, finanšu sadalījums ar dalību valstīm nav pietiekami lineārs, un mums ir jābūt arī nu, tādai labai eirozonas pārvaldībai. Tā ir visai paradoxāla situācija, tā nedrīkst ieilgt. Mums ir jāsaka, ka Ir uh, valstis, kurām ir pietiekami daudz budžeta līdzekļu, tās nav gatavas tos izmantot, citām tie savukārt trūkst. Un uh, jāsaka, ka ir jāgarantē tāda labāka līdzsvarotāka situācija visā eirozonā. Ir nepieciešams eh, dažādu instrumentu savienojums, lai varētu uzlabot uh, valstu finansiālo situāciju, piesaistot investīcijas un īstenot reformas, kas būs auglīgas ilgā nākotnē. Dā Dāmas un kungi, ja mēs runājam par tādu trauksmes mehānismu, mēs esam sagatavojuši ziņojums par katru valsti atsevišķi Eiropas pusgada ietvaros, un jāsaka, ka ir daudz valsts, kas cieši no makroekonomiskā līdzsvara trūkuma, tādēļ ir jābūt korģējušiem pasākumiem. Uh, Veicot uh, horizontāli 2017. gada uh, trauksmes mehānisma mm, ziņojuma analīzi, mēs konstatējām, ka tādi paši riski, kas ir konstatēti šogad, varētu joprojām mūs apdraudēt arī nākamajā gadā. Ja mēs runājam par ārējā līdzsvaru trūkumu, to varētu vēl kaut kādā veidā uh, koriģēt, bet jāsaka, ka ir valstis, kurās ir ļoti augsti parādi un privātais sektors tāpat uh, bailās ieguldīt um, veikt investīcijas, jo e, tās bieži vien nav rentablas. Jāsaka, ka 2015. gadā e, bija uh, e, daudz valstis, kurām bija parādi, tagad situācija ir nedaudz uzlabojusies. Bankas ir uh, paaugstinājušas savu kapitālu un tagad tas ir labāk noturīgs pret dažāda veida eh, šokiem vai problēmām, bet jo joprojām ir daudz dažādu izaicinājumu. Un 2017. gada ziņojumā ir minēts, ka eh, ir jāizpētot uzmanīgi situācija visās 13 eirozonas valstīs un eh, tātad par sešām mazāk nekā pagājušā gadā un šīs valstis jau arī ir tikušas uzmanīgi pētīts, lai uh, varētu pietiekami labi formulēt ieteikums, kas domāt katrai valstī, lai cīnītos pret makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu un panāktu uh, progresu. Dāmas un kungi, savas prezentācijas beigās es gribēju um, sniegt dažus ieteikums Eirozonai. Uh, Kopš 2015. gada Eiropas pusgada procedūras tika izstrādātas um, rekomendācijas Eirozonas valstīm pusgada sākumā, veicot ikgadējo izaugsmus pārskatu. Un e, jāsaka, ka mēs ļoti labi apzināmies, kādi ir mūsu kopīgie izaicinājumi, un mājā tika izstrādāti e, valstīm domātie ieteikumi, kas jau ir nesuši cerētos augļus, ir bijušas arī ļoti labas diskusijas, un mēs vēlamies, lai eirozona darbotos pietiekami labi. Pirmais ieteikums attiecas uz e, jau ieviestās politikas kursa turpināšanu, lai varētu uzlabot konverģenci konverģenci, uzlabotu dalību valstu iespējas pielāgoties jauniem apstākļiem. Otrais ieteikums ir attiecināms uz budžeta politiku, uz nepieciešamību pieņemt jaunu tādu uh, orientāciju, kas ir daudz pozitīvāka, ņemot vērā arī uh, stabilitātes un izaugsmas paktā nosacīto. Uh, Un ceturtajā un piektajā rekomendācijā mēs runājam par darba tirgu, un piektajā rekomendācijā ir runāts par to, ka ir jādara daudz vairāk, lai varētu pilnveidot beidzot eh, ekonomikas un monetāro savienību. Mums ir notikušas arī diskusijas ar darību valstīm par šo tās augto rudens pakotni, un Eirogropā valstis mm, eh, runāja par tādu drīzāk neitrālu orientāciju nekā par augšu pēju klejošu līkmi, jo pat ņemot vērā tādas um, stabilākas fiskālas nostājas, problēmas joprojām pastāv, bet uh, turpinās arī debates, un šīs debates noteikti drīz netiks pārkāptas. Uh, Dialogs ir ļoti svarīgs. Mums ir jāuzlabo uh, Eiropas semestra pilnveidošana. Mums ir jāturpina sniegt šie ieteikumi atsevišķām valstīm, jāsadarbojas ar uh, dalībvalstu parlamentiem. Eiropas parlaments šeit ir ļoti svarīgs partneris, lai varētu īstenot mums svarīgās uh, prioritātes Un mm, mums, jā, protams, jāsadarbojas arī ar um, sociālajiem partneriem, ar uh, jāņem vērā dalību valstu programmu īstenošanas prioritātes, un uh, gribēju jums pateikties um, par to, ka devāt man vārdu. Paldies, paldies, komisāra kungs, un tagad dosim vārdu kolēģiem. Tagad uzstāsies uh, abi referenti. Hokmarka kungs un Toms kundze, katram pa trim minūtēm. Lūdzu, Hokmarka kungs. Much, paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies eh, komisāriem par prezentācijām. Es domāju, ka atsevišķi punkti ir tāpēc, lai tos akcentētu visvairāk. Pirmkārt, eh, sabiedriskā finansējuma kvalitātes eh, paaugstināšanu un struktūrālās reformas, ko pieminējāt jūs visi, ir tīpaši Moskavičī kungs. Eh, bet eh, jūsu izaugsmas pārskatā tika prezentēts arī fakts, eh, ka ir jūtama atvesaļošanās, tomēr pagaidām samā līmenī. Un pama, pagaidām tā ir saistās ar vienoto monetāro politiku. Būtu interesanti no jums dzirdēt, kā jūs skaidrotu šo te zemo izgraus, izaugsmi un kā tā ir saistīta ar vienoto monetāro politiku politiku. Runājot par zemajiem procentiem, eh, atspoguļojas vēl viena problēma, proti investīciju līmenis ir ārkārtīgi zems. Un tāpat arī saistībā ar valsts finansējumu. Mm, es domāju, ka bažas vieš fakts, ka par spīti eh, vienotiem zemiem eh, procentiem dalībvalstis tomēr nespēja piesaistīt vairāk investīciju un samazināt uh, deficītus. Un, eh, ja šie te eh, procenti ir tik ļoti mēsi, kas, ko tad tas īsti nozīmē kopumā, tad varbūt, ka šī te monetārā politika nav ilgtspējīga ilgtermiņa periodā. Ko nozīmē e, tas, e, ka mums ir tik ilgi e, jāgaida, kamēr mēs samazināsim deficītu? jo, ja dalībvalstis nevar izmantot eh, šīs ārkārtīgi zemās eh, procentus, lai savietotu reformas ar eh, deficīta samazinājumu, tad izaicinājums būs daudz lielāks, ja procenti paaugstināsies, procentu liksmas paaugstināsies ne jau tikai monetārās politikas dēļ, bet arī tādā gadījumā, ja stabilitātes pakts tiks apšaubīts, tā, um, tā, tā jēdzīguma dēļ. Eh, ja procenti pieaugs, tad tas eh, nepastarpināti ietekmēs nodarbinātību un arī finansiālo stabilitāti. Tāpēc mans jautājums būtu, ko tas eh, nozīmē to nodarbinātamai struktūrālai reformai un deficītiem, ja mēs pagaidītu un nerīkotos šodien, cerot, ka pēc tam mēs šos te deficītus varētu izmantot Mm, labāk vēlāk. Tāpēc es labprāt dzirdētu jūsu komentārus par šiem te struktūrālajām reformām, kuru trūkst, un par šiem deficītu augstajiem. Un tagad Jāna Tuma nodarbinātājs komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungi, paldies par jūsu prezentācijām, cienījamie kolēģi. E, pagājušajā otrdienā mūsu komitejā bija pirmā viedokļu apmaiņa par e, šo te ziņojumu. Un vispirms mēs ar kolēģiem bijām gandarīti uzzināt par to, ka šogad tomēr e, bija pievērsta lielāka doma, soci, e, pievērsta lielāka vērtība sociālajiem aspektiem, lai pa, e, palielinātu izaugsme, e, kā arī struktūrālajām reformām. Jūs patiešām pavēstījāt labas ziņas. 8 miljonu jaunas darba vietas salīdzinājumi 2013. gadu samazinā, bezdarba samazinājums un uh, bezdarba samazinājums. Lai kā arī būtu, tomēr Eirozonā bezdarbs bija 10%. Tāpēc arī mans jautājums par spīti uh, situācijas uzlabošanos, tomēr mēs uh, apšaubām apšaubām iespēju par šiem 75% nodarbinātības Eiropas 2020 programmā mēs domājam, ka eh, iniciatīvas eh, saistībā ar investīcijām un zinātībām eh, nav devušas gaidīto efektu, un ja nebūs jauna darba vietu, tad tam visam nebūs arī mēr, mērķis nebūs sasniegts. Jā, un tad Eiropas fondi un Eiropas programmas saistībā ar darba vietu darīšanām. Es e, nu, gribētu dzirdēt komisāru viedokli par to, ko konkrēti darīt, lai efektīvāk izmanto Eiropas programmas e, un atbalstu jaunu darba vietu radīšanā jo eh, joprojām eh, mums ir reģioni, kur notiek eh, smadzeņu aizplūšana. Trešais jautājums ir skaidrs. Mums vajag stabilu sociālās drošības sistēmu Eiropā un atbilstīgu nodokļu sistēmu. Mums ir jāņem vērā, ka Eiropas iedzīvotāji noveco, un tāpēc ir jāpievērš vēl lielāka uzmanība sociālām reformām. Katrām dalību valstīm vajadzētu nodrošināt uh, vismaz kādus minimālos sociālos standartus. Un te ir jautājums arī par darba tirbu. Un noslēgumā nabadzība apdraud ekonomikas attīstību un tā var apdraudēt Eiropas integrāciju kā politikas projektu. Integrācijas eh, eh, pozitīvās puses ikdienas dzīvē, tas ir jautājums. Joprojām nabadzība ir eh, saglabājusi augsta. Un vai komisija arī to saskata, ka nabadzības risks eh, vairāk nekā 23% Eiropas Savienībā? Tas nozīmē, ka katrs piektais eh, eiropietis cieš no nabadzības. Tāpēc jautājums ir, eh, ko plāno darīt komisija vai kāds ir vēstījums parastajiem eiropiešiem ar pamatojumu, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Kā kādā veidā nodrošināt Eiropas darba tirgus integrāciju. Protams, jautājums ir ļoti kompleks, bet mums vajadzētu diskutēt arī par komunikācijas stratēģiju, ņemot vērā to, ka eiroskeptiķi izvirzās priekšplānā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Un eh, es domāju, ka tagad pa astoņām minūtēm Dombrovska kungs. Okay. Jā, paldies, kolēģi. Par pirmo jautājumu. Proti, kā zemi interešu uh, procenti var uh, ietekmēt uh, makroekonomisko politiku un kas ir jādara, lai monetārā politika mainītos. Es domāju, kaut kas, tas jau ir uzsvērts Eiropas centrālajā bankā pašā. Proti, ka monetārās politikas instrumentiem uh, tikai vienīgi šiem instrumentiem nevar atrisināt visu struktūrās politikas. Dalību valstī ir ļoti viedi jārīkojas, lai ieviestu nepieciešamās struktūrālās reformas. Un tas ir kaut kas, ko Eiropas komisija pilnībā apzinās, un tas ir arī uzsvērts mūsu ekonomiskajā politikā un mūsu ekonomiskās politikas prioritātēs. Tālāk īsi par vērtējumu par fiskālās politikas virzienu. Jūs pieminējāt, eh, ka tas tikai nedaudz uzlabo un samazina tikai nedaudz budžeta deficītu. Eirozonā saskaņā ar ekonomisko perspektīvu pārskatu ir no 2% pagājušajā gadu uz 1,5% eh, nu nākamajā gadā samazināsies eh, deficīts. Tā kā tur ir pastāvīga samazināšanās budžeta deficītā, un nākamgadā ir eh, tikai vienā eiro zonā budžeta deficīts pārsniegs 3% no GDP, no, no iekšzemes koprodukta. Tātad jūs redzat, ka dalību valstis eh, pamazām virzās prom no šī pārlieku lielā deficīta. Tā kā no šī viedokļa raugoties, mūsu vēstījums ir tāds, ka ir svarīgi atgādināt ka ir jābūt vērīgiem, un tas ir uzsvērts arī Eiropas eh, pusgada pārskatā. Tās dalībvalstis, kurām ir pārāk liels deficīts, kas nav sasniegušas eh, vidējā termiņa mērķus, tām vajadzētu pielāgot savu fiskālo politiku un ņemt vērā ieteikums, rekomendācijas. Tad mums ir šis ziņojums, un eh, tur ir pieminēts šīs valstis, kurām ir vēl jārīkojas un kurām ir vairāk jāinvestē un kā kurām ir jāstimulē vairāk sava ekonomika ar atbilstīgiem pasākumiem. Protams, ka tas ir tieši saistīts ar sociālajiem izaicinājumiem. Pirmkārt, mums patiešām ir vajadzīga atvesaļošanās. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams darba tirgus atvesaļošanās un pašreizējais vērtējums parāda, ka ir bijusi izaugsme nodarbinātības līmeņos 75% 2020. gadā, tātad, kas tika pieminēts, tika sasniegts. Ir jāuzsver, ka šo, šī gada Eiropas pusgadā ir šī iekļaujošā izaugsme un ir. Tas iekļauts arī mūsu valstu rekomendācijās, un man kolēģe Taisnes kundze jau runāja vairāk par sociālajiem nodarbinātības aspektiem. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem. Es runāšu galvenokārt par eh, Toma kundzes jautājumiem. Pirmām kārtām eh, par bezdarbu un par uh, nodarbinātības iespējām. Mēs gribējām sasniegt 75% nodarbinātību līdz 2020. gadam. Tagad mēs esam nedaudz koriģējuši šo skaitļus. 71% eh, eh, būs iespējams, ja mēs turpināsim struktūra reformas dalību valstīs. Uh, un izmantosim arī fondus. Tad šis uh, eh, 75% līmenis arī būtu sasniedzams teorētiski, bet, protams, eh, tas uh, nenotiks vienkārši tāpat autopilotā. Dalību valstīm ir uh, daudz, kas jādara, ir jāiegulda pūliņi, ir jāpiedāvā darba vietas sievietēm, ir jāiesaista darba tirgu arī vecāka gada gājuma cilvēki, un tāpat ir kaut kas jādara to cilvēku labāk, kas ir nu, tā, ar tādu zemāku kvalifikāciju, kas nav tik labi izglītoti. Arī jāparūpējas par tādu aktīvu nodarbinātības politiku, sociāli, sociālās nodevas un bezdarbnieku pabalsti, protams, ir jākombinē ar dažādiem pasākumiem, integrācijas pasākumiem, mācīšanos, kursiem, ņemot vērā arī visus dalību valstīm domātos ieteikumus. Toms kundze, protams, jums ir taisnība. Darba vietas netiek radītas tikai ar politikas palīdzību, ir jābūt arī tādai veselīgai, ekonomiskajai pārvaldībai, ir jābūt investīcijām, mums ir jābūt konkurētspējīgiem, lai radītu darba vietas, un, protams, darba vietas nerodas pašas no sevis, tajā ir jāiegulda daudz pūliņu, un, ja mēs runājam par citām politikas ekonomikas jomā. Mēs vēlamies izveidot kapitāla tirgu savienību, pilnveidot dziļāk integrēt iekšējo tirgu. Visiem šiem pasākumiem, visiem šiem puzles gabaliņiem ir jāveido viena kopīga ainava, veicinot nodarbinātību ja mēs runājam par Dublinu un Eirofondu un Sedefop šo fondu, kas atrodas Salonikos un Turīnā, mums arī ir centrs. Mums e, ir jāapkopo arī pietiekam daudz datu, lai varētu savus politiskos lēmumus pieņemt, balstoties uz atklājumiem, uz e, konkrētu statistiku un jāparūpēs, lai tie, kas strādā uh, uz vietas dalību valstīm, lai viņi varētu mūsu palīdzību pārvērst konkrētos lēmumos. Mēs runājam par tādu kā eh, trīspusēju organizāciju sociālajie partneri, dalību valstu partneri, ES institūcijas. Tā kopīgiem spēkiem mēs varēsim pieņemt pareizos politiskos lēmumus. Uh, un šie fondi paši nerada darba vietas, tas nav arī to uzdevums, bet mums ir nepieciešama informācija, lai mēs varētu uh, pēc iespējas labākus politiskos lēmumus pieņemt un lai tie nāktu par labu mūsu pilsoņiem. Mums tika uzdots jautājums, vai mēs atbalstām minimālus sociālos standartus Eiropā. Mēs atbalstām godīgāku, taisnīgāku sabiedrību un, protams, zinām standārtu konverģenci no tā nav atdalāma. Mēs vēlamies konverģenci ar virzību uz augšu un tādi ir mūsu priekšlikumi arī Eiropas uh, Eh, sociālo tiesību pīlāram, par kuru tagad nodir, norisinās konsultācijas. Parlaments arī tajās ir iesaistījies, un tas ir tieši šāds politikas mehānisms. Mēs eh, jau ļoti daudz eh, darām, ir daudz sagatavju, un es ceru, ka arī Eiropas parlamenta Rodrīgašas kundzes ziņojums, par kuru nu pat tika nobalsots nodarbinātības komitejā, mums radīs vielu pārdomām, mūs iedvesmos par to balsos vēlāk arī plenārsēdē. Ar Protams, ir arī vēl daudz darba jādara, lai cīnītos pret nabadzību. Pirmām kārtām tas ir dalību valstu pārziņā, bet mēs vēlamies dalību valstis mudināt arī Eiropas pusgadu ietvaros darīt vairāk, eh, izmantot, dalību, eh, izmantot Eiropas eh, fondus un vismaz 20% no Eiropas sociāla fonda līdzekļiem ir jāizmanto sociālajai iekļaušanai un cīņā pret nabadzību. Dalību Dalība valsts ir sagatavojušas programmas un mūs ar tām iepazīstinājuši, un 25% no ESF līdzekļiem tiks uh, veltīti tieši šādiem mērķiem. Mēs, uh, protams, vēlamies veidot gan vadlīnijas, gan uh, apmainīties ar paraugu praksēm un parūpēties, lai Eiropas pusgads uh, tiktu iedzīvināts dalību valstīs, Kādēļ mums ir nepieciešama Eiropa? Ko mēs varam teikt cilvēkiem, kas biež, aizvien biežāk sāk apšaubīt šo projektu? Eiropa mums ir nepieciešama, jo ir tik daudz pārmaiņu visā pasaulē. Ekonomiskā plāksnē ir globalizācija, sabiedrības mainās, ir tehnoloģiskā revolūcija, kas uh, iet tālāk par evolūciju. Mums kopīgi ir jābūt saliedētiem, lai mēs varētu pēc iespējas labāk uh, Eh, dzīvot nākotnē, lai mēs varētu labāk organizēt eh, sabiedriskos eh, procesus, procesus darba tirgos un galu galā, lai mēs to visu varētu darīt, balstoties uz savām vērtībām. Tādēļ mums ir nepieciešama šī Eiropa, lai kopīgiem spēkiem solidāri varētu veikt šo darbu, un pilsoņiem ir jāpasaka, ka Eiropai ir liela papildvērtība. Paldies! Paldies, jā, nu esam nedaudz pārsnieguši atvēlēto laiku. Nākamreiz runāšu īsāk, saka Taisens kundze, labi, Moskavīcī kungs saka, jā, es būšu ļoti lakonisks. Valdis atbildēja uz Hokmarka kunga jautājumu. Ja mēs runājām par uh, procentu likmēm, tās uh, celsies, mēs vēl nevaram pateikt, uh, nu, precīzi, cik augstu, bet tas tā notiks bet mēs nedrīkstam, protams, zaudēt laiku, un komisija katrā ziņā vēlas, lai eh, tiktu ievērotas joprojām budžeta eh, reformas, ir jābūt arī stabilai izaugsmei un vidēji 2010. Eh, gadā deficīts Eirozonā bija 6% un tagad tas ir apmēram pusotrs procents. Tātad mēs vēlamies to vēl samazināt. Uh, Nākamajā gadā mums ir jābūt stingrai budžeta politikai, ir jāievēro stabilitātes un izaugsmes eh, pakta noteikumi, dalību valstīm ir eh, jāuzņems sava atbildība, jāveic eh, uzdevumi, jāveic nepieciešamās reformas, protams, savu iespēju robežās. Un, ja dalību valstīm nav manevrēšanas iespēju, tās eh, bieži vien nevar izmantot visas kapacitātes, un tās valsts, kurām ir šāds iespējas, tās savu kapacitāti neizmanto. Paldies! Paldies! Eh, tagad otrā runātāja kārta, katram pusotra minūte, Emplu komitejas pārstāvi Ribeiro kundze, ETP grupa. Paldies! Es gribēju vispirms pateikties eh, komisijai, jo ir eh, sasniegts eh, par 2017. gadu šī pārskatījuma ir labs progress. Es domāju, ka darbs uzlabojas, parlaments tiek iesaistīts visos procesos jau no 2014. gada un ir labāks līdzsvarotījums starp sociālo un ekonomikas dimensiju. Mums ir jāturpina īstenot politiku politiku, kas atļauj Eiropas eh, ierīcīvotājiem patiešām sajūst, ka ja eh, mēs eh, darām savu darbu, viņiem ir jāsajūt, ka Eiropas institūcijas strādā, lai uzlabotu viņas dzīves apstākļus. Mums ir nepieciešams visiem strādāt vienā virzienā un nodrošināt uh, to, lai būtu sabalansētība starp sociālajiem uh, darba un ekonomikas apsvērumiem. Ir, jā, jāmaina situācija un jāuzlabo šī sabalansētība e, visās jomās. Tam ir jāatspaguļojas arī padomas darbā. Mums ir jāsaka padomai, e, ka arī padomai ir jā, vēl, jāiet šajā te virzienā. Tāpat es gribētu arī teikt e, komisijai, ka komisijai vajadzētu arī tālāk ievērot to, ka mums ir labāks dialogs un labāka sadarbība ar sociālajiem partneriem gan Eiropas, gan dalību dalību valstu līmeņos, lai tādā veidā nodrošinātu labāku politikas veidošanu. Un jautājums arī komisijai ir tāds, ka mm, šajā gadā komisija e, vairāk e, e, jāstrādā pie investīcijas un izaugsmes jautājumam. Un, ir eh, jāskatās, kas notiek Spānijā un Portugālē, un kur ir tā līnija, kas nošķir investīcijas eh, un eh, parādu jautājumu. E, tātad, ja investīcijas ir atslēgas lielākai izaugsmai, tad ir jautājums par šo te pārmērīgo budžeta deficītu. Jā, priekšētājs saka, mums pārāk maz laika ir. Tagad es un D grupas vārtā Pedro Pereras kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es e, sveicu komisārus. Vissvarīgākā lieta no 2017. Eh, gada priekšlikumiem nepa, nešaubīgi ir ieteikums, eh, eh, kas aicina virzīties uz pozitīvāku fiskālo kursu. Es gribētu akcentēt, ka sociālistu grupa absolūti atbalsta jauno orientāciju no Eiropas komisijas puses. Mēs ar nožēlu konstatējam to, ka Ehm, bija valstis, kuras diezgan noraidoši par to e, izturējās, kurām bija vislielākās spējas fiskālajiem manevriem un eirozonā arī. 2017. gadā Eiropas, e, e, es domāju, eirozona grib virzīties uz nepareizām ekonomikas politikām tā vietā, lai paplašinātu vienotos, mēs eh, fiskālajā jomā samaz, sašaurināmies. Un jautājums ir, ko dara komisija, lai mēģinātu panākt plašāku politisko atbalstu eh, moderātai fiskālā eh, kursa ekspansijai. Uh, Komisija ir konstatējusi, ka regulējums ir diezgan paradoxāls un tādējādi dalība valstis arī e, to atspoguļo savā fiskālajā policija, politikā. Vai komisija e, domā par fiskālās politikas regulējumu mājiņu, lai mēs varētu to piemērot Eirozonai? Paldies! si je n'avais pas entendu. Désolée. Uh, merci beaucoup. Es nedzirdēju, ka jūs man devāt vārdu. Es uh, centīšos runāt galvenokārt par uh, struktūra reformām. Nu, daži piemēri struktūrālās reformas darba tirgū. Mēs redzam, ka notiek aizvien pārā vairāk elastības ieviešanas, arī mazinās sociālā dialoga nozīme, un tas, protams, attiecas arī uz algām. Un ko jūs domājat par strādnieku aizvien lielāku nabadzību? Un, protams, tas arī eh, nelabvēlīgi ietekmē dzīves līmeni, un tā ir tāda spirāla, kas iet uz leju. Otra struktūra reforma eh, skāra pensijas. Jūs teicāt, ka pensijas ir jāsasaista ar dzīves ilgumu. Un eh, jāsaka, ka cilvēkam ir vairāk par 50 gadiem, viņa darba tirgu bieži vien ir visneaizsargātākie. Kā viņiem palīdzēt? Un ir arī eh, šis privātais pensiju līmenis. Jāsaka, ka sievietēm tas bieži vien rada grūtības, ja mēs runājam par piekļuvi darba tirgumu. Nu, kā savieno ģimenes dzīvi ar strādāšanu. Ja jūs vēlēties, lai sievietes labāk varētu integrēties darba tirgū, tad noteikti par to ir jārunā. Un uh, Taisens kundze, jūs runājāt arī par globalizāciju savā eh, runā. Uh, Eh, savā komisijas paziņojumā jūs teicāt, ka ir 30 miljonu darba vietu, ko ir radījusi starptautiskā tirzniecība. Tās ir radušās pateicoties eksportam. Un, bet vai jūs kaut ko varat arī pateikt par tekstila jomā, metalurģijā un citās jomās zūdušajām darba vietām? Vai par to jūs kaut ko mums varētu pastāstīt? Jāsaka, ka mēs vienkārši skrienam ar galvu šajā globalizācijas sienā. Mēs vienkārši, nu, nesam esam pietiekami labi pret to apbruņoti. Paldies tagad Bērns Lūke, EKR grupa. Jā, uh... Jā, paldies. Runāšu vācu valodā. Mans jautājums ir taisnes kundzē. Taisnes kundze, jūs, eh, un paldies jums par to, norādījāt uz integrācijas eh, politikas, migrantu politikas problēmu. Gribētu jums uzdot jautājumu, vai komisija šo laiku, apmēram kopš viena gada, mēs eh, apmēram zinām, kāda cilvēka ar kādām kvalifikācijām ir pie mums ieradušies, vai komisija ir izpētējusi, kāda ir eh, darba tirgus integrācijas spēja Eiropas darba tirgos. Uh, cilvēkiem, kas ar nu, tādu pēc vispārīgi eh, vērtējuma pie mums ierodas samērā zemu kvalifikāciju. Tas nozīmē, ka es gribēju pajautāt, kādā, kādos darba tirgos Eiropas Savienībā jūs uzskatāt lielāko potenciālu cilvēkiem, kas parasti dara tādus papildu darbus, izpaliek darbus eh, būvlaukumos, lauksaimniecībā, viņi var piedāvāt pakalpojumus, ko parasti izpilda tādi cilvēki, kuriem nav speciāla profesija. Tā ir vienkārši amatnieku darbi, un ja jums ir šāds pētījums, vai jūs zināt, kāds ir rezultāts, ja jūs nesat to izpētījuši, gribētu zināt, kādēļ jūs to nesat izpētījuši, jo bēgļu sadalījums un migrāntu sadalījums Eiropas Savienībā, kas eh, pagājuši gadu tā nu notic, ka tas ir, eh, tas eh, neatbilst darba tirkus integrācijai, tas noteikti viss radies citu iemeslu dēļ. Ja ir situācija tāda, ka bēgļu sadalījums. Uh, migrāntu sadalījums eh, īsti neatbilst darba tirgu sadalījumam. Tas gribētu zināt, vai komisija uzskata, ka ir vēlams, lai bēgļi un migranti var izmantot arī personu brīvas pārvietošanās tiesības, lai viņi varētu doties uz turieni, kur viņiem ir visvienkāršākā iespēja saņemt darba vietu. Noslēgumā es labprāt zinātu, kāda ir komisijas attieksme pret minimālo algu, vai jūs minimālo algu uzskatāt par šķēsli integrācijai, vai jūs drīzāk to uzskatāt kā aizsardzību, ar ko aizsargāt vietējos darbiniekus? Paldies, un eh, došu vārdu uzreiz eh, komisāriem. Lūdzu, mēģiniet eh, atbildēt divā pus trīs minūtēs katrs no jums. Jā, bija daudz jautājumi. Paldies! Vārdos koncentrēties uz tiem jautājumiem, kur tika jautāts par fiskālo kursu un fiskāliem noteikumiem, tāpat arī jautājumiem, kas attiecās uz investīcijām. Pirmkārt, jautājums par, par fiskālo kursu. Patiešām Eirogrupas secinājumi atsaucās, tur bija atsaucas punkts jūlijas, Eirogrupa bija tāda plašā tvērumā ne, neitrāla par fiskālo kursu, un tas tika uzskatīts, ka piemērot ekofin padome atgriezies noteikti pie šī jautājuma janvārī. Komisijā mēs turpinām cieši sadarboties ar padomi, kas attiecas uz mūsu priešlikumiem par Eiropas pusgadu, par jautājumu par stabilitāti un izaugsmas paktu. Jau pagājuši gadu komisija nāca klajā ar paziņojumu kur bija runa par elastīgumu eksistējušos noteikumos stabilitātes un izaugsmas paktā. Un mūsuprāt, tur ir pietiekama elastība jau eksistējušos noteikumos, kas jau darbojas un strādājot jau esošajā elastīgumā. Bez grozījuma stabilitātes un izaugsmes eh, paktā, bet mēs strādājām pie vienkāršošanas un eh, piemērošanas Piemēram, nesen tika panākta vienošanās par vairāk vai tik lietošie izdevuma kritēriji atsaucas punkti par jautājumu par investīcijām. Investīcijas komisijas prioritātes, tas jau ir arī Eiropas investīcija plānā uzsvērts, tāpat arī Eiropas struktūrālo un uh, investīciju fondu efektīva izmantošana ir mūsu būtiskais jautājums, bet, protams, jautājums arī par uh, fiskālo ilgspējības aspektu. Ir īpaši dalība valstīs, kurām ir ļoti lieli deficīti un kurai ļoti augsts valsts parādu līmenis. Jo nav iespējama ilgspējīga izaugsme bez stabila valsts finansējuma, un ko mēs esam teikuši attiecībā uz Eiropas uh, puskadu, ir jāatrod līdzsvars starp uh, īstermiņa izaugsmas nepieciešamību un uh, ilgtermiņa ilgspējības jautājumiem. Jūs pieminējat arī sociālo dialogu. Jā, patiešām šīs komisijas darbības sākumā mēs ļoti uzsvērām to, ka jābūt vairāk iesaistiem sociālajiem partneriem uh, gan Eiropas, gan arī dalībvalstu līmenī būtiskos Eiropas pusgada posmos. Mēs arī turpināsim darbu šādā pašā garā. Paldies, tagad vārds Taisnes kundzē. Paldies, um, būšu nedaudz īsāks savā atbildē. Atbildot uh, Ribeiro kundzē, gribēju viņai pateikties par uh, uh, laipniem vārdiem un ļoti jauki, ka arī parlaments augstu vērtē sociālo pusgadu. Tas ir kļuvis ar daudz sociālāku ievirzi, mēs to esam darījuši apzināti. Mēs esam ļoti labi arī sadarbojušies ar ministriem un EPSCO. Ja runājam par EPSCO, protams, ministriem, eh, kas ir sociālo lietu padomē, par to ir eh, jārunā ar citiem atbildīgajiem eh, ierēģiem, atbildot uz arēnas kundzes jautājumu. Ir nepieciešams reformas, elastība, darba apstākļi Diemžēl bieži vien mēs redzam, ka cilvēki e, nokļūst nabadzīgos apstākļos, mainās darba veidi, darba formas, ir e, vairāk nepieciešama elastība, e, zināmā mērā to var, tam var mēģināt pielāgoties, nu, bet nevajadzētu to arī pārspīlēt. No otras puses ir jābūt tieši augstākam stabilitātes, drošības līmenim, un ja piemēram, kādam cilvēkam dzīves laikā ir eh, jāpārdzīvo vairākas pārmaiņas, jāpielāgojas jauniem apstākļiem, ir jābūt arī otrajā svaru kausā šai stabilitātei, lai viņš varētu to darīt vienkāršāk, lai viņš varētu vieglāk pielāgoties. Jūs vaicājāt, kā tad eh, labāk savienot darba un ģimenes dzīvi. Uh, Mēs jau piedāvājām grozījumus um, vecākajiem par kopšanas direktīvā, bet šis priekšlikums tika noraidīts. Mēs tagad strādājam pie jauna kopīgi ar uh, komisāri Jūrovu. Tas ir iekļauts arī mūsu nākamā gada darba programmā. Mēs noteikti par to uh, nākamgad diskutēsim. Pensijas un uh, pensiju piemērošana dzīves ilgumam. Mēs atbalstām šādu pieeju, Protams, pensiju mehānismiem, pensiju uzbūvei ir jābūt ilgtspējīgai, mums ir jādomā, kā to reformēt, bet tas nav vienīgais, ko darīt. Ir jāsaprot, vai pensijas ir piemērotas, vai ar tām pietiek, lai cilvēki varētu normāli dzīvot. mēs vēlamies, lai vairāk cilvēku varētu iekārtoties darba tirgu, arī vecāki cilvēki, un šīs iniciatīvas turpināsim īstenot. Tika arī uzdots jautājums par migrantiem un bēgļiem. Jāsaka, ka daudz bēgļu ir tikuši uzņemti pēdējo divu gadu laikā. Viņi ir jāintegrē mūsu sabiedrībās. Daudzi noteikti šeit paliks uz ilgu laiku, un mēs nevēlamies viņus atgrūst. Mums viņi ir jāpieņem savā sabiedrībā, jāpādāvā viņiem iespējas, viņi jāintegrē, lai viņi arī varētu iedā, iekārtoties darbā. Tas ir vislabākais veids, kā sabiedrībā uh, iekļauties. Uh, Protams, tas ietekmē arī situāciju darba tirgu. Mums ir jāiepazīst ar visām detaļām. Tas, eh, protams, tiks darīts. Mēs turpināsim Eiropas pusgada procedūru un eh, jāsaka, ka Eiropas sociālais fonds arī tiek izmantots gana braši un tas ir domāts eh, tieši iekļaušanai, integrācijai, lai cīnītos pret cilvēku atstumšanu. Kam ir jānotiek dalību valstīs? ir eh, jābūt labākai darba tirgus politikai, ir jāizvērtē situācija, jāskatās, kādas eh, ir cilvēku prasmes un iespējas, ko viņi māk darīt. Eh, un, um, cilvēkiem ir jāpādāvā iespējas mācīties, apgūt valodas, lai viņi labāk varētu atrast darbu. Un jūs uzdevāt arī jautājumu par minimālo algu. Eh, visā visumā mēs šādu principu atbalstām, bet ir jāpadomā, kādā līmenī noteikt šo minimālo algu. Tai ir jābūt pietiekami konkurētspējīgai, jo tā ir viena no mūsu vadlīnijām. Un, ja mēs te runājam par uh, minimālajām algām un to noteikšanu, Eiropas komisija šeit nebūs lēmēji, tas būs dalību valstu pārziņā, un mēs vienkārši skatīsimies, uh, nu, kā tas notiks, un, ja nepieciešams, tad sniegsim valstīm ieteikumus. Paldies, paldies. Moskavīcī, kungs, lūdzu. Jā, bet Arī tagad būšu ļoti lakonisks, jo daudzas atbildes jau izskanēja. Es gribēju vēl piemetināt, ka komisija savā cīņā turpinās uzstāt uz to, ka ir jābūt eh, arī pietiekam labam ES budžetam, dalību valstīm ir jāveic savas iemaksas. Mēs šogad jūlija mēnesī eh, veicām konsultācijas. Mums ir, eh, protams, jāveic savs darbs sistemātiski, ir eh, jāapkopo dažādas domas un paraku prakses. Kā teica Daiselblum kungs, mēs eh, piedzīvojam pārmaiņas un jāsaka, ka ir jāparūpējas, lai stabilitātes un izaugsmas pakts joprojām tiktu izmantots. Un ja dalība valstīs ir manevrēšanas iespējas, tās ir jāizmanto, lai gūtu kaut kādus rezultātus. Thank you, uh, commissioners, uh, for the second... Paldies, komisāri. Tagad es uh, došu vārdu Maritai Uzkogai. Viņa turpinās uh, vadīt šo sēdi. Thank you. Paldies. Uh, tagad trešā kārta otrā daļa došu vārdu Korafanas kundzei no Aldes grupas lūdzu. Paldies. Es gribētu pavaicāt par ieteikumiem dalību valstīm jo tad, kad mēs paskatāmies, kā tās tiek īstenotas kopumā 2012. gadā tie bija tikai 11%. E, tas nozīmē, ka tas bija ļoti maz, bet tad situācija pasliktinājās, jo 15. gadā tie bija tikai 4% no pilnīgi īstenotām e, ieteikumiem. 50 e, nebija nemaz īstenojuši un 44% tikai daļēji Protams, šis te daļēji īstenots ir ļoti plašs eh, formulējums. Jums eh, vajadzētu būt ļoti noraizējušiem par šo situāciju, kādā veidā uzlabot eh, šo te attīstības tendenci un kā uzlabot procentu rezultātus, jo liekas, ka neviens neņem nopietni vērā ieteikumus dalībvalstīm, bet tā jau nav tā jēga. Paldies, paldies, ka priekšsēdāji Gērika kungs Kungs, EKR grupa. Lūdzu. E, Komisāri kungi, Taisons kundze, no savas grupas es varu teikt, ka mēs esam e, par eh, maģiskā trīsstūra koncepciju, eh, kas jau te tika pieminēts. Jūs jau par to plaši runājāt, atļaujiet uzdot divus jautājumus. Paskatoties, kas notiek Eiropā, varam redzēt, ka daudz viet svarīgās struktūrālās reformas nevirzās uz priekšu. Daži eh, Vai tas ir labs pamats jau tagad runātu par tās paplašināšanos? vai arī vairāk ir domāts eh, par to, ka tiek atslogotas dalība valstis no reformu spiediena, vai tas nebūtu kontraproduktīvi? Un vai jūsu koncepts vispār ir realistisks? Itālija, tā ir valsts, kam ir steidzīgi vajadzīga nauda, bet eh, tā noraidīja reformas referendumā. Arī Francija, godīgi sakot, man liekas, ka pat laban negrib neko reformēt. Vai komisija ir plāns? spēja tādam gadījumam, ja piecu prezidentu eh, idejas eh, negūs eh, atbalstu. Tas pats arī saistībā ar Ferhofstata ziņojumu, kas arī paredz uh, uh, iejaukties dalību valstu ekonomiskajās kompetencēs. Paldies! Ne. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad Migels Piegas no Goja grupas. À, jums bija trīs minūtes, lūdzu. Pirmkārt, pirmkārt, es gribētu pieminēt to, ka Portugālē ņemot vērā valdības politiskā līdzsvara nainību šajā gadā, tika eh, darīts eh, viss saistībā ar minimālās algas pieaugumu, eh, fiskālajām barķerām, darba vietām un uh, deficīta situācija uzlabojās un ekonomika uh, patiešām arī auga par, eh, par spīti eh, visām valdības un SVF prognozēm. Mums vajadzētu atcerēties, ka izaugsme, eh, kas pat labā notiek, tā ir ļoti trausla. Un, ja jums ir pārskats par situāciju, tad izskatās, ka izaugsme pamatā saistās ar eksportiem un 600-300 eh, miljoniem patēriņu. Un investīciju situācija ir pilnīgi negatīva, 3,5% samazinājums, bet e, trešajā ceturksnī tas e, samazina, e, šī situācija palika tāda pati, kā mums atbildēt uz šādu te situāciju, jo kapitāla tirgus Junkera plāns un struktūrālās reformas uh, Mm, tas ir eh, daļa eh, no eh, tā, kas bija pirms desmit gadiem. Un pat labam Portugāles ekonomikā nedod īsti. Uh, labumu. Nodarbinātība Portugālē ir 30% bezdarbnieku jauniešu vidū. Uh, Eiropas reformas uh, šo te slukto situāciju neuzlaboja. Um, jaunieši šodien ir apdraudēta uh, iedzīvotāju grupa tādā ziņā, ka viņiem draud nabadzība un daudz no viņiem jau tagad dzīvo zem nabadzības robežas. Un uh, arī e, darba, e, darba vietas, ne visas darba vietas ir labi apmaksātas. Tas nozīmē, ko mums darīt ar struktūrāliem reformām, tas tikai pasliktina situāciju. Jā, vai mēs varam sākt ar Dombrovska kungu? Uh, well, okay. Jā, sākšu ar pirmo jautājumu par e, valstu ieteikumu ieviešanu. Uh, Jā, patiešām arī Eiropas komisija ir nobažījusies, jo redzam, ka šeit uh, ieviešanas līmenis ir samērā zemes, ir īpaši, kad attiec uz pilnīgu ieviešanu valstu ieteikumiem. Bet mēs uzskatām, ka tas uzlabojas. To var uzlabot, uh, izvedot dialogu ar valstīm un ar iesaistēm pusēm, iesaistot arī sociālos partnerus. Viena lieta, ko uzsveram atkal un atkal, ir tās ir, tie ir ieteikumi, tās nav nekāds pavēles vai rīkojumi. Un komisija uzskata, ka tās ir nepieciešamas, lai uzlabotu ilgspējību, sociālo situāciju dalību valstīs. Tātad tas ir tieši dalību valstu interesēs ieviest ieteikumus. Un tādēļ ir nepieciešams, un komisija var sniegt atbalstu šajā procesā. Protams, arī ir citi instrumenti, kā mēs varam uzlabot eh, situāciju, ieskaitot, eh, kā efektīvi izmantot Eiropas struktūru un investīciju fondus, ieskaitot efektīvu izmantošanu Eiropas sociālajiem fondam un izmantojot arī tehnisko palīdzību, kas tiek sniegta arī valstīm, ieviešot eh, valstu ieteikumus. Tāpat arī uh, izvēršot struktūrās reformas un izmantot atbalstu pakalpojumus šajā procesā. Tālāk, eh, lai atbildētu uz jautājumu par ekonomiskās politikas prioritātēm, investīcijas stratēvējās reformās un fi fiskālajā politikā un reformu centienos uh, vairākās dalību valstīs. Jā, patiešām šādi reformu centieni ir uh, Jā, es pildu, jūs pieminējat vairākas konkrētas valsts, piemēram, Itāliju vai Franciju. Jāsaka, ka šeit ir bijuši tiešām reformu centieni šajās valstīs, būtiski centieni, kas attiec uz darba tirgus reformu un uh, arī noteicis profesijās, uzlabojot uh, efektivitāti pakalpojumu tirgos. Un uh, daži no šiem reformu priekšlikumiem, konstitucionālās reformas priekšlikums, kas bija noraidīts referendumā Itālijā, bet uh, tomēr mēs esam šeit varam redzēt, ka ir panākts eh, zināms progress eh, reformu procesā šajās valstīs. Par piecu prezidentu atbalstu Eiropas komisija krasās publicēt vērtējumu. Komisijas balto grāmatu martā, kur būs izties priekšlikums par to, kā virzīs priekšā piecu priekšsēdētāja piecu prezidentu ziņojumu. Otrajā posmā, jo vairāk jautājumi, kas ir bija pirmajā posmā, jau ir ieviesti. kopā ar līdzlikumdevējiem. Tie, piemēram, ir ieteikumi, uh, kā iedibināt dalību valstu produktivitātes valdes arī banku sektorā. Uh, un ir izvēdēti vairāk priekšlikumu Eiropas komisijā. Un uh, tāpat ir arī šeit uh, vairāk nodomu protokoli un uh, par īpašiem ieteikumiem Portugālei. Par valsts 130% no IKP ir valsts parāds, un mēs arī saskatām, ka Portugāle jau samazina savu budžeta deficītu līmeni. Mēs sagaidām arī, ka budžeta deficīts būs eh, samazinās par 2,7% šogad un eh, samazināsies arī par 2,1% nākamajā gadā, bet eh, šie struktūra centieni, kas ir tika ieteikt arī no padomas puses, mēs vērtējam Portugāli ka varbūt tomēr tā drauda neatbilstības risks, kas attiec uz izaugsmes līmeņiem. Mēs esam redzējuši šeit arī nelielu palielināšanos salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, un, eh, diemžēl, izaugsmes līmeņi paliek zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Paldies! Komisāra Taisins Kunze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Manuprāt, valdes jau atbildēja uz daudziem jautājumiem, varbūt tikai daži vārdi par Portugālu no manas puses. Portugālē bezdarbs ir uh, augstāks nekā daudzās citās valstīs. Mēs uh, runājam par 10,8%, 15. gadā, pagājušajā gadā tie bija 12,4% un jauniešu bezdarbs uh, kopumā ir vēl augstāks. Uh, 28,9% tie bija šī gada oktobrī, un eh, pagājušā gada oktobrī tie bija 32%. Nu, ļoti neliels bezdarba rādītāja krītums. Daudz tika pateikts arī ar migrāciju. Es domāju, ka zināmā mērā arī tas ir samazinājis bezdarba rādītājs, bet, protams, arī citi faktori ir jāņem vērā. Daudz vairāk uzmanības tika pievērsts um, studiju laika pārildzināšanai veicināšanai, um, jaunu iemaņu apguvēji. Un tāpat esam novērojuši, ka vairāk kā 40 tūkstoši jaunieši ir piedalījušies uh, Eh, dažādās eh, jauniešu garantiju fonda programmās un arī ehm, tādās programmās, ko finansēja jauniešu bezdarba iniciatīva. Protams, ka ir jāturpina iesāktais darbs. Mēs nevaram būt eh, apmierināti ar 28% bezdarba rādītājiem un arī kopumā visā Eiropā bezdarba rādītāji ir pāri par 20%. Mums ir jādara vēl ļoti daudz. Paldies! Moskavīsī kungs lūdzu. Par Portugālu daži vārdi. Ja mēs domājām, ka Portugāle patiešām piedzīvo risku, neatbilst visiem rādītājiem, kā teica Dombrovska kungs, bet ir jāsaka, ka Portugāle eh, saskaņā ar eh, skaitļiem, ja tie patiešām atbilst eh, visai statistikai, viņiem nevajadzēs papildus pasākums ieviest, lai gan tika teikts, ka nu, struktūra reformas netiek veiktas eh, uz pilniem apgriezieniem. Protams, mums eh, vajag turpināt visas pūliņas un jāsaka, pirmās zīmes jau ir bijušas iedrošinošas. Paldies! Thank you. Paldies! Uh... Ceturtā kārta tāpat eh, katram runātājam pusotram minūte. Štānokas kundze no zaļajiem lūdzu. Eh, paldies, eh, paldies komisāriem par eh, informāciju saistībā ar atsevišķiem pozitīviem rezultātiem. Patiešām lēnām mēs redzam uzlabošanos darba tirgu, bet tomēr visnabadzīgākie reģioni, arī es esmu no šāda te reģiona, ir vismazākie ieguvēji no tā visa. Nabadzība un pēstarba nabadzība tā ir joprojām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 tas, ko es dzirdēju no jums, tad ir jautājums, eh, kā, kas īsti ir jādara, jo nav dzirdēts nekas jauns, nekas radikāls, ir viss tāpat kā iepriekš, kā parasti. Protams, ir pāris specifiski ieteikumi modernizēt un radīt, un eh, vai tas nozīmē, ka sociālās piemaksas, eh, sociālās garantijas nodrošināt tādā līmenī, ka, eh, tas, ka bezdarbs ir izdevīgāks. Un es eh, nedzirdēju īstu atbildi no komisāras eh, Taisens saistībā ar minimālajiem sociālajiem standartiem. Un šis te jautājums Mm, ir tāds, ka, eh, kad komisija prezentēs eh, direktīvu saistībā ar minimālajiem ienākumiem. Paldies, saka priekšsēdētāja Agis Kunze no FTD. Paldies, priekšsēdētājas kundze, paldies eh, komisāriem. Vispirms es gribētu pateikties kolēģiem Kīrikiem, ka viņš runāja par Itāliju un abrīnājumu rezultātu, kas svētdien notika manā valstī. 60% no mūsu iedzīvotājiem guva ieguldījumu, lai glābtu mūsu konstitūciju, eh, ka tā pastāv jau no 68 gadus un garantē manas valsts suverenitāti. Par to es priecājos. Es domāju, ka Itālija ir labs piemērs piemērs tam, ka ir skaidra izpausta pausta griba. Par stabilitāti mēs varam runāt tad, ja manas valsts iedzīvotājiem tiek dota iespēja izteikties, kā tas notika. Šeit mums ir viegli savstarpēji sarunāties, bet man būtu svarīgi lai tas, kas tiek pārunāts šovakar, jūs to pateiktu visiem iedzīvotājiem, ieskaitus 120 miljonu Eiropas iedzīvotājiem, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa un ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Uh, un runāt par Eiropas projektu tā, ka tur viss ir laimīgi un uh, ekonomika attīstās ar palēcienu, uh, es labprāt dzirdētu, kā Eiropas līdzpilsoņi paši redz to, jo godīgi sakot, ir jābūt diezgan uh, drosmīgam un varbūt uh, sevi pašu jāmāna, ja gribam uh, runāt par to ar mūsu līdzcilvēkiem, kuru situāciju redz citādāk. Tāpēc arī man būtu daži jautājumi saistībā ar realitāti. Varbūt, ka vajadzētu uh, E, izmanto tādas receptes, ar kurām var atrisināt iedzīvotāju problēmas, no kuriem ceturdaļa dzīvo nabadzībā. Marko Vāli arī FTD. Lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, es pavisam īsi jo nav jau laika, lai e, sniegtu reālus argumentus. Man ir svarīgi pieminēt to, e, vai Eiropas komisija saprot, cik ir ļoti dažāds līdzsvars Eirozonas valstīm, piemēram, atšķirības starp Vāciju vai tādām valstīm kā Holandi un citām valstīm. 0,5% eh, no 50 miljardiem eiro. Tas ir tas, kas tiek Eh, ieteikts, bet tieši valstis, kurām tas būtu jādara, to darīt Vācijai vai Holandai, ja viņi nemaz netaisās to darīt, vai vismaz tā nav politiskā gatavība, es domāju, vajadzētu izvirzīt prasību, mēģināt prasīt, ka uh, jāizmanto šādi te līdzekļi investīcijām. Man arī interesētu, vai Eiropas komisija sabiedrībai var uh, teikt, kāpēc Vācija uh, neizmanto uh, šos te ieteikumus un kāpēc Vācija grib saglabāt šo te nelīdzsvarotību, vai komisija grib iesākt procedūru attiecīgo, ja jau septiņus gadus ir līdzekļu pārpalikums. Un uh, situācija atspoguļo ekonomikas un monetārās savienības ekonomikas veidu. Un es gribētu dzirdēt par to vērtējumu. Paldies, Svens Gēberts, uh, zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji. Man uh, likās, ka ir mazliet traģiski dzirdēt to, ko jūs stāstiet, jo uh, jūsu ieteikumi dalību valstīm arī saistībā ar uh, gada izaugsmas pētījumu uh, ir, protams, tur labas lietas, kaut arī man ir žēl, ka valstu rekomendācijās uh, ilgtspējīgā pārēja. Uh, vairāk vai mazāk ir atstumta salīdzinājumā ar iepriekšējiem uh, variantiem. Bet patiesa traģēdija ir tā, ka par spīti ļoti lēnajam progresam, kā jau Hokmarka kungs pieminēja, uh, salīdzinājums ar monetāro politiku. Uh, Jūs pat nevarat skaidri pateikt to, cik ir ļoti neapmierinoša situācija, ka uh, progress un reformas ir tik ļoti lēnas, uh, piemēram, uh, valstu ieteikumi un tas procents, kuras valstis to ir īstenojušas, ar vien samazinās. Komisār Dombrovska kungs, e, te mēs nevaram runāt par uh, pilnīgu implementāciju. Te mēs varam redzēt to, ka komisijas ieteikumus e, ignorē ar vien vairāk. Uh, un eh, jūsu drosmīgos priešlikums par fiskālo kursu vairāk vai mazāk būtībā noraidīja. Eh, tāpēc arī mans jautājums jums, ko jūs gribat darīt, lai uzlabotu dalību valstu reakciju uz priešlikumiem, kāda ir jūsu stratēģija? Un es gribētu dzirdēt nopietnu atbildi uz Hekmarka kunga jautājumu saistībā ar to, eh, nu, kas no jūsu ieteikumajiem uzlabojumiem saskaņā ar jūsu makroekonomikas medaļiem ir eh, Eh, eh, eh, patiešām tādi, ja mēs paskatāmies uz ECB dārgo monetāro politiku, cik daudz patiešām ir panākts saistībā ar ECB politiku. Varbūt jūs varat mums nodrošināt ar datiem. Priekšsēdētāji aicina visiem izteikties īsāk. Un tagad vārds Barbarai Kapelai. Pozīcija. Paldies priekšsādātāji, centīšos uh, ievērot runas laiku. Man divi jautājumi ir komisāram Dombrovska kungam par struktūra reformām un uh, par investīciju atbalstu veicināšanu. Tātad vispār par šo ekonomikas politikas zelta trīsstūri. Komisāra kungs, jūs teicāt, ka mēs jau kopš vairākiem gadiem piedzīvojam mēram izaugsmi, kā bezdarbs eh, samazinās, kā valsts parādi lēnām samazinās, budžeta deficīts. Uh, ir zem 2% un kā parādu līmenis arī samazinās. Tas pierāda arī komisijas rudens prognozes, un jūs pilnīgi pareizi teicāt, es atbalstu arī to, ka ar to nepietiek. Un tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem atvesļošanās procesā ir uh, Eiropas Centrālās bankas fiskālā politika, ir īpaši šie zemie, šie zemās procentu likmes. Daudz eksperti saka, ka naudas politika Eiropas centrālajā bankā noved pie tā, ka Eiropas Savienības dalība valstis uh, saņem arvien mazāk stimulus uh, izvērst reformas, jo faktiski tās ir valsts finansējums un uh, eh, ir īpaši kopš iepriekšējās ceturtdienas uh, ir uzpirkt šīs obligācijas. Eksperti to vērtē tā. Mans jautājums, kāda jūs attieksme par to? Otrakārt, investīciju veicināšana bankas ir vissvarīgākais naudas devējas uzņēmumiem, un banku sektorā ir uh, trūkumi, un tie ir jānovērš. Mans jautājums ir jums tāds, kā jūs vērtējat uh, daļēju nacionalizāciju trešā lielākajā Itālijas bankā, par ko ļoti daudz runā. Paldies! Vicepriekšādātāja Dombrovska kungam vārds. Lūdzu. Paldies par jūsu jautājumiem. Vēlreiz atgriežoties pie jautājuma par uh, ieteikumiem valstīm un kā tie tiek ieviesti. Pirmkārt, patiešām arī komisija par to ir nobažījusies, un mēs mēģinām šeit uh, konstatēt virzienus, kā labāk sadarboties ar dalību valstīm, kā uzlabot, uh, kā labāk sakoordinēt uh, darbu, kā labāk uh, izmantot pieejamos Eiropas Savienības fondus, EFSI, Eiropas sociālo fondu, tehniskā palīdzību, lai tiešām ieviestu valstu ieteikumus un tās reformas, kas tiek ieteiktas šajos rekomendācijās. Tāpat arī strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai sagatavotu dalībvalstu reformu programmas vairāk iesaistot eh, sociālos partnerus un citas iesaistās puses, kas uzlabo arī, palielina arī apziņu par to, kāda ir izaicinājumi, un arī atbildes, kas ir dalību valstu reformu projektos, tas par to neatbild tikai kaut kādu nodaļu ministrijai, bet tas patiešām ir uh, visas dalību valsts kopīgās politikas jautājums, jautājums par uh, svarīgajiem termiņiem Jā, uz to ir jāatbild ekspertiem. Protams, ka mēs jums sniegsim arī datus, kas jums, ko jūs vēlaties saņemt, un uh, būtiskās ekonomiskās analīzes par uh, šo zelta trīsstūri un par Vācijas ietekmi visā šajā situācijā. Jā, tas ir kaut kas jauns, ko komisija risina attiec, jau attiecībā uz vairākiem gadiem, un uh, Tad tā pieeja kā makroekonomiskās līdzsvara trūkums, un, piemēram, šeit Vācijas jautājums un Nīderlandes jautājums ir jāraukās, kāds ir uh, makroekonomiskās līdzsvara trūkuma jautājums, un tas ir tas, kā mēs to risinām, proti, kā palielināt uh, pieprasījumu puses, kā to stimulēt, un tādā veidā palielināt arī investīcijas. Tālāk par Eiropas centrās bankas monetāro politiku. Pirmkārt, um, ir jāatkārtina, ka Eiropas centrās bankas monetārā politika risina inflācijas jautājumu. Tas ir mērķis, un tas ir eh, zem diviem procentiem, un tas ir tas, kas ir monetārā politika, un Eiropas komisija nevar komentēt eh, pārāk plaši šos darbības. Mums ir jārespektē Eiropas centrālās bankas eh, neatkarība. Bet, ja kurā gadījumā mēs saskatām to, ka tas ir viens no faktoriem, kas eh, stimulē ekonomiku, bet dalību valstīm ir jāizmanto monetārās politikas instrumenti viedi, lai nodrošinātu struktūrās reformas. Tas ir vēstījums, ko vēlamies sūtīt. Tālāk par banku sektora darbību. Itālijas banku sektoru. Protams, mēs esam ciešā kontaktā ar Itālijas varas iestādēm un jau notiek diskusija par uh, dažādiem risinājumiem iespējamiem kopā ar mūsu likumdošanas ietvaru juridisko atbalstu, bet mēs nesniedzam konkrētus komentārus neteikumus bankām. Nākamā eh, komisāra Tēsnes kundze. Paldies. Jā, tikai īsi pastāstīšu par nabadzības problemātiku. Kas notiek Eiropā? Jā, ir ļoti lielas atšķirības runājot par nabadzību. Nabadzība un tie cilvēki, kurus nabadzība varētu skart, mēs runājam par 13% bagātākās dalību valstīs un 41% tajās, kurās klājas sliktāk, un vidējais rādītājs ir 23,7%. Bet, protams, mums ir jāsaprot, ka aiz katra cipara stāv arī cilvēks, cilvēks ar savām problēmām, un, protams, tie mums ir svarīgi par visiem 100%, mums ir jācīnās pret nabadzību. Ko mēs darām Eiropā saskaņā ar 2020. gada mērķiem? Krīzes laikā, 9. Eh, gadā, eh, esam pieredzējuši, ka eh, nabadzības rādītāji ir pieauguši, un tagad tomēr esam sasnieguši 2009. gada rādītājus, eh, bet eh, tie nav tik zemi kā 8. gadā. Mēs vēlamies sasniegt 2020. gada mērķus un nevis piedzīvot regresiju. Protams, ir jāparūpējas par ekonomikas atveserošanos. Mēs izmantojam arī Eiropas sociālo fondu, bet tas nav vienīgais instruments. Un, uh, Jāsaka, ka Eiropas sociālā fonda referents ir arī klātesošs. Viņš ļoti labi atceras, eh, cik eh, daudz tika darīts, lai panāktu to, ka vismaz 20% no ESF tiek atvēlēt sociālajai uh, iekļaušanai. Mēs uh, strādājam arī ieteikumos uh, pie tā, lai dalību valstīm dotu padomus par nabadzības samazināšanu un uh, ņemot vērā 2008. gada ieteikumus pret sociālo izstumtību, jau daudz kas ir sasniegts, mēs vēlamies, lai būtu arī eh, pietiekami labi minimālo ienākumu standārti, mēs atbalstām minimālo ienākumu tīklu Eiropā un ir jāturpina uzsvērt, ka nabadzība, cīņa pret nabadzību pirmām kārtām ir dalību valstu ziņā. Mēs varam tām palīdzēt, sniegt ieteikumus, palīdzēt radīt attiecīgus satvaru, bet pirmām kārtām dalību valstīm ir pret šo rēgu jācīnās. Protams, Eiropa nevar visas problēmas atrisināt. Mums nav sociālajās, sociālā politikā pilnvaru. Tādēļ mēs nevaram veikt harmonizāciju, mēs nevaram kaut kādus uh, diktēt minimālos ienākums, minimālo algu līmeni. Tas viss ir dalību valstu. Uh, pārziņā un lūdzu nevajag visu pārmest tikai Eiropai. Šis ir jautājums, kas pašām dalību valstīm ir jārisina kopīgiem spēkiem, ir sevišķi tur, kur nu, visvairāk šī kurpe spiež un ir jāturpina strādāt. Dalību valstīm pašām ir eh, jācīnās pret nabadzību. Mēs, protams, varam tikai mudināt to darīt. Paldies, Moskavisī kungs! Paldies. Jāsaka, ka neko savu kolēģi izteikumiem nevaru šeit uh, piemetināt. <laughs> Uh, we'll to... Labi. Uh, piektā kārta. At, atgādinu pusotra minūte atbildes kopā astoņas minūtes komisijai un tagad Lenars kungam vārds uh, ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es būšu pavisam īss, jo ļoti daudz, kas ir jau pateikts. Es gribētu pievērst uzmanību diviem konkrētiem punktiem. Pirmkārt, e, e, jaunatnes bezdarbs, kā jau komisāra Taisana teica, ir 4 miljoni jauniešu bezdarbnieku Eiropā. Mēs nevaram akceptēt šādu te faktu. Mēs nevaram akceptēt to, ka mūsu Eiropas jaunieši ir zudusī paudze. Un es konstatēju, ka 2017. gada gada pārskatā arī tiek ietverta jaunatnes iniciatīva. Vai jūs varbūt eh, varat eh, ņemt vērā arī to, kas, eh, kād, ko var mācīties no jaunatnes garantijas un iepriekšējām iniciatīvām? jo es domāju, ka e, nodarbinātības jautājums dalību valstu līmenī ar struktūra reformām, e, tam ir nepieciešams Eiropas atbalsts. Otrakārt, pensijas e, mums ir Eh, dažāda uh, situācija ar pensijām, un mēs esam daudz ko darījuši. Nu, un eh, tas, kas ir svarīgi, ir saglabāt pensijas ilgtspējīgas arī nākotnē, kas nozīmē, ka mums vairāk jāinvestē otrajā pīlārā papildu pensijas sistēmā. Es gribētu zināt, kā komisija domā, kā Eiropas līmenī mēs varētu uh, vairāk sniegt atbalstu pensiju līmeņiem. Lūdzu, tagad Balts kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es būšu, izteikšos īsi. Vienlaicīgi ar pusgada paketi es izlasīju pētīju par tirgas ekonomiku un konstatēju, ka demografiskā situācija ar vien vairāk ietekmēs situāciju dalību valstīs un dal, dalību valstis veidos arī tā saukto slēpto parādu, apsolot augstas pensijas vai arī palielinoties sociālajiem izdevumiem bēgļu situācijā situācijas dēļ, ko iepriekš nevarēja iekalkulēt. E, tā, piemēram, Vācijā jau no 2020. gada būs e, pieaugs izdevumi un parādi pieaugs par 90%. Luksemburgai ārējais iekšējais parāds e, būs sagaidāms par vairākiem simtiem procentu pieaugums, pat labam tie ir 20%, un arī Nīderlandē parādi būs vairāk vairāk nekā 300%. E, komisija jau nodarbojas ar e, ilgtspējības ziņojumiem un tam līdzīgi. E, šajā te situācijā es gribētu uzzināt, vai ņemot vērā šī te para, parādu attīstības tendence arī labāko vidu, vai nav, nebūs tā, ka mums vajadzētu jau tagad gatavoties uz tālāku attīstību saistībā ar demogrāfisku ekonomisko situāciju un jau tagad sagatavot reformas pensiju jomā un uh, finanšu rezervēm. Paldies! Tagad vārds eh, Marijai Horodrigesai no SND grupas. Paldies! Es biju referenta par eh, izaugsmes eh, ziņojumu pagājušajā gadā, un mums ir patiešām jāatzīst, ka patiešām eh, mēs redzam, ka ir pat, pozitīva attīstība saistībā ar jaunajiem ieteikumiem un komisijas pašreizējām atziņām. Jā, investīcijas, pensijas, un tās ir svarīgas reformas, bet es gribētu vēl par eirozonas, eirozonas ieteikumu pasākumiem Eh, ņemot vērā to, ka mēs eh, runājam par fiskālo kursu un par eh, progresu, tad mēs varam redzēt, ka Eirozona to atzina un Eirozona atzina sevi kā saimnieciska grupa. Mans jautājums ir, ja mēs esam ekonomiska organizācija, tad eh, mums vajadzētu organizēt jaunu diskusiju par to, kādā veidā eh, mums eh, progresētu tālāk e, Eirozonā saistībā ar fiskālajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem mērķiem, e, tiem pievēršot e, vienlīdz lielu uzmanību. Dalību valstīm ir jāiegulda vairāk, un, lai samazinātu sociālo nevienlīdzību Tādā veidā būs eh, vieglāk eh, arī īstenot fiskālo konsolidāciju un eh, uzlabot situāciju Eirozonā. Lai tas varētu notikt, ir nepieciešams, ka visām dalībvalstīm būtu iespēja investēt, bet tā tas nav. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vārds Tombrauska kungam. Uh, uh, thank you. Paldies par jautājumu par uh, parādiem saistībā ar demografisko attīstību. Patiešām tas ir jautājums, kas mums ir jāņem vērā. It īpaši domājot par ilgtermiņa attīstību mūsu sociālās pensijās un veselības aprūpas sistēmās. Un tas ir kaut kas, ko mēs jau tagad risinām Eiropas pusgadā, izstrādājot ieteikumus valstīm, sasaistot pensiju vecumu ar mūža ilgumu vidējo un citām reformām, kā uzlabot ilgtermiņa ilgspējību mūsu sistēmās un mēs eh, risinām šos, šīs bažas, un eh, šeit eh, mums ir vēl, mm, ir mazāk vēl jākoriģē, jo mums, mēs mēģinām arī šeit ieviest korekcijas, un tas patiešām ir ļoti nopietns jautājums, un ir jārisina to, un ilgtermiņā jāgatavo, jārisina šis jautājums. Jautājums par eirozonas ieteikumiem un eh, par prioritātēm, par konverģenci starp investīcijām un eh, sociālās nevienlīdzības samazināšanu. Tas atbilst tām, ko komisija jau iesaka un risina kā galvenos jautājumus konverģences jautājums nav tikai jautājums, kas tiktu risināts Eiropas pusgadā, bet tas ir arī pie tā tiek strādāts arī mūsu priekšlikumos, kā apvienot uh, monetāro savienību. Un mēs to pieminējam mūsu ziņojumos, investīcijas, tas ir kaut kas, ko mēs uh, vienmēr izvirzam kā prioritāti kopš šīs komisijas mandāta sākuma. Sociālās nevienlīdzības samazināšana. Uh, Tam mēs eh, šogad pievēršam lielāku uzmanību Eiropas pusgada sakarā, īpaši ņemot vērā ikgada izaugsmes pārskatu. Komisāra Taisins kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti ātri par jauniešu iniciatīvu, ko pieminēja Lenārds kungs. Mēs jau par to runājām pirms uh, pāris dienām, un, protams, ir vairāk jādara jauniešu labā. Mēs negribam, lai šī būtu zudusi e, paudze, lai tai būtu mazāk iespēja nekā iepriekšējām. Jūs arī uh, vaicājāt, vai uh, jauniešu garantija patiešām kaut ko ir nesusi. Jā, jauniešu bezdarbs ir mazinājies. Protams, ir jārunā par struktūrālām reformām un darba augļi būs vairāk redzami turpmākajos gados, bet mēs jau pietiekam daudz esam darījuši un arī budžeta priekšlikumos daļa no jauniešu garantija fonda atkal tika apstiprināta. Mēs piedāvājām vienu miljārdu eiro arī um, atvēlēt jauniešu jauniešu bezdarba iniciatīvai un kopīgi ar vienu miljārdu ESF būtu iespējams palīdzēt 15 dalību valstīm, kurās ir reģiona ar augstiem jauniešu bezdarba rādītājiem. Jārunā arī par apmācību un arodu apmācību. Mēs esam uh, veidojuši prasmju programmu. Uh, Un ir arī vairāk jādomā par ārodu un tehnisko izglītību, par šo cilvēku vēlāku integrāciju darba tirgu. Mēs gribam parūpēties, lai šie cilvēki arī varētu būt mobili, lai viņi varētu izmantot šo personu pārvietošanās brīvību, lai viņi varētu piedalīties Erasmus un Erasmus Plus programmās, kas ir domāts cilvēkiem, kas um, mācās ārodskolās un profesionālajās, profesionāla tehniskajās skolās vidusskolās. Jāsaka, ka tagad uh, ir iespējams um, uz gadu piedalīties šajās programmās. Mēs vēlētos, lai cilvēki varētu tos izmantot uz pus eh, vai pat uz veselu gadu. Ir arī šis solidaritātes korpus, kas ir izveidots, kurā strādā brīvprātīgie. Uh, lai jaunieši, kam ir nu, tāda sociālā ādere, lai viņi varētu palīdzēt citiem, lai viņi varētu to darīt arī citās valstīs. Uh, Un jāsaka, ka ļoti bieži jauniešiem trūkst pirmās darba pieredzes, un tagad kā brīvprātīgi eh, tādā veidā viņi arī šo tik nepieciešamo pieredzi varēs apgūt, viņi varēs iemācīties citā valstī jaunu valodu, iemācīties iemaņas, kas ir nepieciešams darba tirgū, sociāls iemaņas, ko nu, citreiz nevienmēr iemācās skolā vai universitātē. Un šī būs arī tik ļoti vērtīgā pirmā darba pieredze šiem jauniešiem jauniešiem. Un mums, protams, Un ir tātad jāparūpēs, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu uh, šādas iespējas izmantot. Moskavici kungs. Daži vārdi. Atbildot uz Rodrīgesas kundzes jautājumu. Mēs esam uh, secinājuši, ka ir vairāki starptautiski mehānismi, starptautiskas organizācijas, kas ir konstatējušas, ka uh, Eiropas Savienībā ir ļoti vāji izaugsmas rādītāji, tādēļ mums ir jāparūpējas par visu svīru iedarbināšanu, lai izaugsmi varētu sākt, uh, teiksim, griezties ar pilniem apgriezieniem. Junkera eh, investīciju plāns eh, ir eh, ticis papildināts, pagarināts un notika arī papildus līdzekļu injekcija. Mēs varam runāt par struktūrālām reformām, kas ir tik ļoti nepieciešams, lai veicinātu arī inovācijas. Un, protams, jādomā par budžeta politiku. Secinām, ka pirmām kārtām Šobrīd ir notikusi pietiekami efektīva uh, budžeta konsultācija, 1,5% ir uh, arī um, nu, uh, pietiekami stabili rādītāji dalību valstīs, un ja mēs vēlamies veicināt izaugsmi Eiropā, ir jābūt arī papildus budžeta iemaksām. Uh, Mēs, protams, ievērojam arī visus konverģences rādītājus un ir jāsaprot, ka ir nepieciešami tādi kopīgi budžeta stimuli un ir jācīnās pret šo līdzsvaru trūkumu, pret milzīgajām atšķirībām dalībvalstīm, panākot lielāku konverģenci. Un pirmajās debatēs Eirogrupā par to tika runāts un. Uh, Ir, protams, jāizvērtē Eiro grupas secinājumi un mēs varētu teikt, eh, Jeruns Daiselblums eh, jau pēc Eirogrupas eh, preses konferencē paziņoja, ka mēs piedzīvojam pārmaiņu laikus. Tas ir jauns ekonomisko pārmaiņu kurs un nu, tas ir jāturpina virzīt uz priekšu. Paldies! You, you... Paldies! Tad ja jums eh, nav nekas pretī, es vēl došu vārdu Murašiči kundzes, eh, kas grib runāt par sociālo fondu, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Liels paldies. Uh, visiem komisāriem, kas ir ieradušies. Es eh, biju aizkavējusies prezidijas sēdē, tādēļ esmu ieradusies vēlāk, bet nu, tas nenozīmē, ka man neinteresē tas, kas šeit tiek apspriests. Gribēju eh, runāt par cīņu pret sociālo nevienlīdzību. Kā to var darīt? Piedāvāt cilvēkiem darbu, izskaužot sociālo nevienlīdzību. Ir e, jaunieši, e, kas e, tikko pabeidz skolu, universitāti, viņiem grūti ir atrast darbu, bet tāpat ir jāņem vērā tādas nu, vārīgākas sabiedrības grupas, piemēram, sievietes, un pie, mums ir ātrāk jārēģē uz uzņēmumu vajadzībām. Varbūt, ka mums vajadzētu padomāt, kā palīdzēt dalību valstīm vispār, nu, padomāt par izglītības programmu pielāgošanu. Ir bijusi visu laiku tāda izglītība, kas ir visai daudz laika prasījusi. Varbūt tagad vajadzētu daudz vairāk uzmanības pievērst uh, Mm, kvalifikācijas atzīšanai, lai varētu labāk pielāgoties darba tirgus vajadzībām, lai būtu vairāk labāka mobilitāte. Un šāda labāka mobilitāte, protams, arī nu, jūsu biogrāfiju, jūsu CV bagātina, tas pierāda, ka jums ir vairāk pieredzes. Un atsaucoties uz Taisenes kundzes teikto par brīvprātīgo darbu šajā solidaritātes korpusā. Tas, protams, arī jums ļauj apgūt jaunas iemaņas, prasmes, un tās ir pēc tam iespēja izmantot tālāk. Un Bieži vien sievietes strādā dažādās asociācijās, un pēc tam ar šo gūto pieredzi viņas tālāk var strādāt citā jomā. Bet nu, par to ir noteikti daudz vairāk vēl jālauz galvas, kā to labāk integrēt sociālajā plānā. Paldies! Thank you all. Uh... Paldies visiem! Paldies par jūsu jautājumiem un atbildēm! Mēs uh, tūliņ atkal atgriezīsimies, bet eh, paldies komisijai. Uh, vicepriekšsēdētājiem Dombrovskim, komisārai Taisenai un komisāram Maskaviči. Uh, tas bija ļoti interesantas debates. Ar ļoti skaidriem faktiem un skaitļiem un uh, vērtējumiem no deputāta puses. Paldies!